otrzymałem od Rady stanowisko. Esmu saņēmis no padomes un komisijas pirmajā lasījumā tekstu attiecībā uz lipīgām dzīvnieku slimībām un teksts tiek pievienots šīs sēdes protokolam. Trīs mēnešu termiņš, kas ir parlamenta